Go. Good afternoon. Labdien. Labdien, kolēģi. Atsāksim darbu. Šodien mums bija daudz dažādu diskusiju un arī balsojumu. Mums arī ir. Un two. Mums ir arī um, paredzēta. Uh, tikšanās, pirms ieradīsies tātad visi deputāti un uh, sālē sāksies liels troksnis pirms balsojuma. Mums vajadzētu izmantot uh, šo um, brīdi, šo stundu, lai mēs varētu parunāt par korupciju. Kā jūs zinat, pirmo reizi Eiro, šajā Eiropas parlamenta sasaukumā mēs esam iekļāvuši korupciju kā augstas prioritātes jautājumu mūsu darba kārtībā. Arī komisija pievērš šim jautājumam arvien lielāku uzmanību. Tas ir labs signāls, tas norāda, ka mēs cenšamies cīnīties ar korupciju un cenšamies noteikt Eiropas standārtus. Ja ir runa par šī ļaunuma analīzi un arī centienus atrast, kādas būtu labākās metodes pret to cīnīties. Galu galā šeit ir runa par mūsu Eiropas vērtību saglabāšanu un Eiropas pilsoņu uzticēšanās nodrošināšanu Eiropas institūcijām un Eiropai kā tādai. Tieši tāpēc ir ļoti labi, ka Eiropas komisija ir nākusi klajā ar pirmo Eiropas pretkorupcijas stratēģisko ziņojumu. Tas ir ļoti labs darba materiāls, kas ļauj mums analizēt pašreizējo korupcijas izplatību, kā arī tajā ir apskatīti labākie līdzekļi, kā cīnīties pret šo fenomenu. Mēs pateicamies komisārai Malmstrēmai, ka viņa bija gatava ierasties pie mums, lai prezentētu savu ziņojumu un pastāstītu uh, mums par komisijas darbu. Tāpat arī vēlāk ir paredzētas diskusijas. Sirsnīgi sveicam mūsu vidū komisāru Malmstrēmu un dodam viņai uzreiz vārdu. Liels paldies priekšsādātāji, godājumie deputāti. Man ir liels prieks, ka varēju pie jums ierasties. Pirmkārtām es vēlos prezentēt ziņām par korupciju, bet labprāt atbildēšu arī uz jūsu jautājumiem, ja jums tādi būtu. Eiropas parlaments vienmēr ir atbalstījis cīņu pret korupciju ar saviem ziņojumiem. Liels paldies par sniegto palīdzību maniem darbiniekiem visa šī sasaukuma laikā. Debatēs jūs bieži norādījāt, ka korupcija sagrāja uzticēšanos demokrātiskām institūcijām, tāpat arī tā kaitē iekšējiem tirgum, neļauj nodrošināt attīstību un arī nav nekādu iespēju legāli investēt uh, līdzekļus. Tas viss, protams, ir pareizi. Nodokļu maksātājiem tas izmaksā miljardiem un miljardiem eiro. 2011. gadā mēs lēšām, ka korupcija Eiropas Savienībā izmaksāja uh, 120 uh, miljārdus eiro gadā, un tas ir mm, ek Eiropas Savienības budžeta ekvivalents. Mums noteikti taupības laikā būtu bijis daudz vērtīgu uh, ieguldījumu šiem līdzekļiem. Mēs uh, esam strādājuši pie šī ziņojuma ļoti ilgu laiku, esam centušies sagatavot pēc iespējas pamatīgāku un labāku ziņojumu. Mēs to pieņēmām pagājušajā nedēļā, un tajā ir sniegts vērtējums par situāciju visās 28 dalībvalstīs. Tur ir stāstīts par to, kā šī politika tiek īstenota, tiek runāts par paraugu praksi, un tiek runāts arī par to, kā dalībvalstis varētu uzlabot savu darbu pret korupcijas jomā. Ziņojums atzīst, ka pastāv atšķirības korupcijas līmenī, bet tiek arī atzīts, ka Korupcija pastāv visā Eiropas Savienībā. Nav tādas um, zonas vai teritorijas, kur korupcijas vispār nebūtu. Pilsoņi to apzinās, un uh, tas šos pilsoņus arī uztrauc. Mēs publicējām arī divas eiro barometra aptaujas, un mēs redzam, ka 76% pilsoņu uzskata, ka korupcija ir plaši izplatīta viņu valstī, un pusi no eiropiešiem uzskata, ka korupcijas līmenis viņu valstī ir paaugstinājies. Tas ir tikai uztvers līmenis, bet eh, jebkurā gadījumā šie dati ir jāstver nopietni. Vien Neviens no 12 eiropiešiem ir pats pieredzējis korupciju pagājušā gada laikā, un ļoti uztraucieši ir tas, ka 40% no Eiropas uzņēmumiem, ko mēs apjautājām, uzskata, ka korupcija ir šķērslis veicot uzņēmēju darbību Eiropā. Tas, protams, ir ļoti slikti. Publiskajās debatēs eh, korupcija ir pieminēta arvien vairāk pagājušā gada laikā. Korupcijas jautājums ir ļoti prioritārs daudzās dalībvalstīs. Daudzas politiskās partijas un kustības ir sagatavojušas pretkorupcijas plānus, ir pieņemts ļoti daudz jaunu tiesību aktu, tiek veidotas jaunas institūcijas un tiek pieņemtas arī pretkorupcijas stratēģijas. Tas, protams, ir ļoti labi, mums ir jāņem vērā šī attīstība un progress. Kā jau mēs norādījām, ir dažās dalībvalstīs vērojama arī ļoti laba prakse Uh, korupcijas apkarošanā. Taču ziņojums rāda, ka rezultāti nav pietiekami. Esošā politika un tiesība akti netiek pietiekami labi īstenoti un e, trūks tādas reālas politiskās gribas, lai izrautu korupciju ar visām tās saknēm. Mēs redzam arī, ka korupcijai ir ļoti plaša ietekme, un pretkorupcijas politikai vajadzētu būt e, tādai, kas ir iesakņojusies visā politikā, tā skaitā, kas attiecas arī uz valsts finansējumu un valsts iepirkumu. Mēs uzskatām, ka ir vajadzīgi uzlabojumi vairākās jomās. Dažās dalību valstīs tā varētu būt politisko partiju finansēšana, citās jomās var, tā varētu būt valsts ierēģi ietekmēšana valsts iepirkumā. Pašvaldības arī ir vēl viens eh, piemērs, tāpat arī veselības aprūpe. Bieži vien cilvēkiem ir jāmaksā kukuļi, lai eh, iegūtu normālus pakāpojumus medicīnas jomā. Jūs redzēsiet, ka katrā no šīm 28 sadaļām ir arī ieteikumi un rekomendācijas. Šo ziņojumu sagatavoja komisija, bet piedalījās arī vietējie eksperti, akadēmiķi, starptautiskas organizācijas un tā tālāk. Mēs organizējām arī vairākus seminārus, mums bija arī diskusijas ar ekspertiem. Šeit ir arī iekļauts ievads uh, kur ir runāts par vispārējām korupcijas tendencēm visā Eiropas Savienībā. Tāpat arī ir tematiskā daļa par valsts iepirkumu, un mums ir arī 28 nodaļas, kas attiecas uz katru dalību valsti atsevišķi. Ieteikumi, protams, ir atšķirīgi katrai valstī, taču ir piemēri, kā veicināt uh, kvalitātes standartus, kā nodrošināt eh, vienlīdzību politisko partiju finansēšanā, iekšējo, iekšējās kontrolas mehānismu stiprināšana pašvaldībās, finanšu līdzekļu deklarēšanas eh, sistēmas stiprināšana, tāpat arī uh, politikas veidošana, kā atklāt interešu konfliktus kā atklāt korupcijas riskus vietējās un specifiskās jomās, kas ir pakļautas korupcijas riskam, tāpat arī uzlabot prokuratūras un tiesnešu darbu, kā nodrošināt labāku um, mm, tiesību aktu īstenošanu un kā uzlabot korupcijas novēršanas aģentūru darbu. Tāpat arī kā nodrošināt, lai um, tiesa procesi, kas tiek uzsākti pret vēlētām amatpersonām, netiktu pārtraukti. Tāpat arī kā ierobežot kukuļdošanu, jo īpaši aizsardzības jomā, un tāpat arī kā veikt dažādus pasākumus, lai nodrošinātu lobēšanas cauradzamību. Šeit e, tiek galvenokārt domāts par uzņēmumiem, kas ir valsts kontrolē vai kas pieder valstī. Kā uzlabot e, valsts Eh, finansējuma eh, tērēšanu un tā tālāk. Šie uh, padomi, šīs rekomendācijas tiek dotas katrā no šīm nodaļām. Kā jau es minēju, mēs detalizētāk skatījām tieši valsts iepirkumu. Kā jūs zinat, viena piektā daļa no IKP Eiropas Savienībā tiek tērēta m, mm, valsts iepirkuma jomā. Tas, tas ir ļoti uh, pamatīgs naudas apjoms. Pētījums par korupciju valsts iepirkumā, um, ko pasūtīja Olaf pēc Eiropas parlamenta lūguma un kas tika prezentēts pagājušā gada oktobrī, lēš, ka 2010. gadā korupcija valsts iepirkumā tikai piecos sektoros astoņās dalību valstīs izmaksāja starp 1,4 un 2,2 miljardiem eiro gadā. Uh, Saskaņā ar Eirobarometra aptauju, kas tika publicēta pagājušajā nedēļā, viena trešā daļa no uzņēmumiem, kas piedalījās eh, valsts eh, konkursos, minēja, ka valsts neļāva tiem iegūt eh, līgumu. Tas norāda arī uz to, ka dalībvalstis iegulda lielākus pūliņus korupcijas apkarošanā valsts iepirkumā, sistemātiskāk izmantojot korupcijas riska izvērtējumus. Tāpat arī tiek nodrošināta augstāka standārtu caurdzamība visā iepirkuma ciklā, tiek nodrošināta arī līguma īstenošana, tiek stiprināti arī iekšējā un ārējā kontrolas mehānismi, tiek nodrošināta labāka uzraudzība un tiek veicināta izpratne par novēršanu. Tiek paaugstinātas arī sankcijas par valsts iepirkuma noteikumu pārkāpumiem. Šajā e, ziņojumā šie jautājumi ir ļoti detalizēti apskatīti. Šis šāds ziņojums tiek gatavots pirmo reizi, un tas ir tikai pirmais solis mūsu turpmākajā darbā. Šīs ziņojums ir ļoti nozīmīgs, tāpēc, ka mums ir vispārējs un detalizēts pārskats par situāciju visās dalībvalstīs. Tagad mēs uzklausīsim dalībvalstis, Eiropas parlamentu, dalībvalstu parlamentus, citas iesaistītās puses un sadarbosimies ar parlamentiem, lai redzētu, kā šie ieteikumi tiek ievēroti. Mēs arī vēlamies veidot pieredzes apmaiņas programmu, lai sniegtu atbalstu dalību valstīm, pašvaldībām un citiem iesaistītajiem, lai ieteikumi tiktu īstenoti. Mēs gribam korupcijas novēršanas pasākumus ieviest arī kohēzijas politikā, valsts iepirkumā, paplašināšanā, attīstības palīdzībā un citur. Esam apņēmušies to darīt pēc iespējas ātrāk. Ziņojums apstiprina, ka eh, tur, turpmākajos gados ir vajadzīga šāda visaptveroša pieeja. Korupciju skatām arī Eiropas pusgada ietveros. Šeit mēs redzam, ka vajadzētu atbalstīt ekonomikas atvesaļošanos. Izmantosim šī ziņojuma secinājumus arī lai veidotu jaunus tiesību aktus jaunajā sasaukumā. Balstoties uz šo ziņojumu, pēc diviem gadiem tiks veidots nākamais ziņojums, kur mēs skatīsimies, kāds progress ir panākts un kas ir noticis pa šo laiku. Protams, mūsu ziņojums nav vienīgais veids, kā apkarot korupciju, taču tas ir instruments, un šādi instrumenti mums ir vajadzīgi, jo mēs vairs nevaram vilcināties. Es labprāt Eh, vēlētos, lai jūs šīs diskusijas arī eh, no, novestu tālāk un lai dalībvalstīs sāktu par to runāt. Priekšsēdētāji esam par šo, runāju, par šo jautājumu runājuši jau vairāk kārt. Esam saņēmuši arī daudz dažādu jautājumu par uh, pasažieru datu reģistriem. Sākšu ar Eiropas pasažieru datu reģistru uh, direktīvu. Kā jūs zināt, šis uh, fēls tika nodots komiteja atpakaļ jūnijā. Uh, Pirms divām nedēļām neformālajā padomē Atēnās mēs par to spriedām. Jūs priekšādātājs arī bija klāt. Mēs dzirdējām, ka dalībvalstu ministri vēlas, lai progress pie šīs direktīvas turpinātos. Un mēs atbalstām šīs vēlmes. Arvien lielāks dalībvalstu skaits sāk darboties nacionālā līmenī, izveidojot savus pasažieru datu reģistrus, balstoties uz saviem tiesību aktiem. Tas, protams, apdraud uh, Eiropas Savienību. Piemēram, šeit ir runā par cīnītājiem, kas dodas uz Sīriju un kas uh, ierodas Eiropas Savienībā vai izbrauc no Eiropas Savienības ar gaisa transportu. Šādā veidā mēs iegūtu informāciju par nolūkiem, uh, doties šādā ceļojumā, un mēs varētu palīdzēt tiesībās aizības iestādēm. Kāpēc šādi dati ir vajadzīgi Eiropas Savienības līmenī? Komisija sniedz līdzfinansējumu dažām nacionālām aktivitātēm. Esam šo informāciju snieguši arī vēstulē, ko nosūtījām priekšsēdētājam. Tāpat arī tiek uh, mēģināts nodrošināt pēc iespējas lielāku saskaņotību starp sistēmām un arī augstāku datu aizsardzības līmeni. Taču mūsu līdzekļi ir ierobežoti, ja nav nekādu uh, attiecīgu tiesību aktu. Tikai Eiropas uh, personas datu reģistru direktīva ļaus mums uh, rīkoties. Mēs saprotam, ka šis. Uh, dokuments ir ļoti sensitīvs gan komitejā, gan arī visā parlamentā. Taču es ceru, ka mums izdosies sadarboties, lai mēs varētu cīnīties pret uh, organizēto noziedzību, vienlaicīgi nodrošinot ļoti augstu datu aizsardzības līmeni. Tāpat arī ir kāds problēma jautājums saistībā ar pasažieru datu reģistriem, kas saistās ar Krieviju. Pati biju Maskavā pirms pāris nedēļām, un eh, Krievija iecētās ministru ir paziņojusi, ka tā nelūgs eh, šādus datus bez eh, konkrētas vienošanās ar Eiropas Savienību. Taču tiks izmantota API eh, likumdošana, un tas sāksies 2014. gada jūlijā. Diemžēl arī šeit eh, tiek iekļauti lidojumi. Pasažieru datu reģistri tiek apspriesti arī ar Meksiku. Meksika ir pieņēmusi pati savus tiesību aktus ievākt šādu datus tā cenšas atlikt šī tiesība akta īstenošanu līdz brīdim, kad mēs būsim nokārtojušos jautājumus no Eiropas Savienības puses. Tikos ar Meksikas ministru pagājušajā nedēļā, un mēs eh, marta beigās sūtīsim delegāciju uz Meksiku, kas skatīs šos jautājumus. Protams, mēs aicinām Meksiku arī izmantot tikai API datus un neizmantot pilno PNR sistēmu. Uh, Attiecībā uz iekšlietu un DFS programmēšanas un politikas dialogu nesen tikos ar priekšādātāju un tikos arī ar Macevičī kungu, kurš sniegs pārskatu Lībe komitejai. Kā jūs zināt, ar jūsu atbalstu mēs mēģinājām nodrošināt, lai šī procedūra būtu pēc iespējas caurdzamākā. Marcevičī kungs ir veicis dialogu ar visām dalībvalstīm, un viņš sniegs jums informāciju, lai jums būtu paši pēdējā dati. Tātad šeit ir runā par amatpersonu līmeni, nevis par politiķu līmeni. Līdz ar to viņš varēs jums informēt, uh, Pavisam drīz par datumu mēs vienosimies ar sekretariātu. Es ceru, ka esmu atbildējusi uz lielāko, lielāko daļu no jautājumiem, bet jebkurā gadījumā atbildēšu tulīt uz konkrētiem deputātu jautājumiem, ja tādi būs. Paldies, Malmstrēms kundze! Nu, e, protams, ka e, šī e, jautājuma svarīgums nav pārspīlēts. Tas ir svarīgi ne tikai mūsu komitejai, bet arī mūsu pilsoņiem. Un pilsoņi gaida, ka mēs sniegsim atbildes uz viņu jautājumiem, kā mēs varam nodrošināt to, ka nodokļu maksātāju nauda vienmēr nonāk tur, kur tai jānonāk. Un tā nav uh, vienkārši svarīga lieta. Pirmkārt jau ņemot vērā to, uh, ka pieaug korupcijas izmaksas bet eh, jautājums ir svarīgs arī no tāda viedokļa, ka mums ir jānopelna savu pilsoņu cieņa, un mēs nedrīkstam pievilt mūsu pilsoņu intereses. Un, principā, mums ir atbilstoši jāizlieto katrs eiro un katrs cents Un uh, varbūt tieši šajos laikos, krīzes laikā, uh, tas ir īpaši uzmanīgi un rūpīgi jākontrolē. Mēs pārdzīvojam jau sešu gadu garu krīzi. Tagad uzklausīsim deputātus, kas vēlas piedalīties diskusijās. Es vēl gaidu uh, tos, kas pieteiksies. Daži jau ir pieteikušies. Āna Gomeša ir pirmā. Well, thank you. I'd like to thank Commissioner Malmström for... Uh, Paldies Malmströms kundzei. Jā, mēs ļoti gaidījām šo te ziņojumu. Jā, nu, beidz, beidzot tas ir parādījies. Un tas ir ārkārtīgi svarīgs. Es to lasīju īpaši uzmanīgi, īpaši to sadaļu, kas ir saistīta ar manu valstu, Portugālu, un man liekas, tas ir ļoti precīzi, kā tas identificē problēmas. Uh, Būtībā tur ir teikts, ka Portugālē nav stratēģijas, kā cīnīties pret korupciju, nav mehānismu, kā to darīt, un ka pilsoņu priekšstats ir tāds, ka problēma ir liela, to atzīs 90% pilsoņu, un ka e, šī problēma ir īpaši sāsinājusies pēdējo triju gadu laikā. Ja šie pēdējie trīs gadi ir tieši tie trīs gadi, uh, kad e, ir e, notikusi mūsu banku sistēmas uzraudzība no trojkas puses un no ECB puses, un pilsoņi uzskata, ka korupcija ir palielinājušies tieši pēdējos trijos gados, es arī pati tā domāju, un tas vispār ir ļoti žēl, jo ne tikai Portugālei nav stratēģijas, uh, Bet uh, es domāju, ka arī Eiropas Savienībai kopumā šādas stratēģijas nav. Vēl kas ir uh, ļoti labi šajā ziņojumā, te ir parādīts, ka uh, būtībā korupcija nav tikai Dienvidē Eiropas problēma, tā ir Eiropas līmeņa problēma, korupcija sastopama pat Vācijā. Tā kā uh, ir ļoti svarīgi, kā mēs risinājām, risinām šos jautājumus, kas ir saistīti ar finanšu sektoru dominējošo stāvokli mūsu sistēmās. Un gal galā viss tas, kas notiek eh, Portugālē, notiek komisijas acu priekšā arī Grieķijā un citur, visur, kur ir notikusi privatizācija, tas eh, principā ir uh, bijis tāds, uh, tāda ļoti laba augsme korupcijai. Un nav nekādas stratēģijas, kā vispār uh, run, risināt šos jautājumus. Uh, nodokļu atlaides ar trojkas svētību, kas ir piešķirtas, arī ir to veicinājušas. Faktiski uh, Eh, ir izvēlēts veids, kā eh, legalizēt korupcijas ienākumus un maksāt kaut kādu minimālo 7,5% no eh, tātad nodokli, un tas viss Eiropas komisijas paspārnē un ar tās svētību. Un es tiešām saprotu un augsti vērtēju jūsu centienus, un ziņojums tiešām parāda, kas tad ir jādara. Un jūs esat piedalījusies e, arī Eiropas uh, semestra rezultātu izvērtēšanā, un es uzskatu, ka visi, viss šī informācija ir jāpublisko, un, protams, es runāju par savu valsti, problēma, protams, ir plašāka. Jūs e, minat atsevišķus e, piemērus. Piemēram, Vācijas e, zemūdeni, kas ir pārdot port, Portugālē, arī Grieķijā ir šādas problēmas, tur jau notiek izmeklēšana, cilvēki jau ir e, notiesāti. Vācijā ir cilvēki, kas ir notiesāti uh, par korupciju Portugālē un Grieķijā, bet viņi nav neizcieš praktisku sodu. Un īsnībā mēs, piemēram, esam vēlējušies saņemt materiālus un informāciju, un mēs to nevaram dabūt par šo gadījumu. Nu, šis tikai viens piemērs, tur ir daudz un ļoti daudz uh, koruptīvu gadījumu ir, piemēram, aizsardzības uh, jomā un iepirkumos, publiskajos iepirkumos, un vispār nekas nekur nevirzās par spīti tam, ka Portugāļi ir palīdzējuši notiesāt vainīgos Vācijā, bet nekas nenotiek, jo nav šeit politiskās atbildības jo galu galā Barozo kungs par to ir atbildīgs kā Eiropas komisijas priekšsēdētājs. Un tieši tādēļ šis te process nemainās. Portugālē prokurori mums mainās. Portugālē tikko viņi sāk saprast, kas par lietu, tā viņus vienkārši nomaina citi un izmeklēšana nekur nevirzās un tā tālāk. Un es varu minēt jums citu lietu, piemēram, tātad šīs te zemūdeņu lietu ir viena lieta, nu nav te runa tikai par Vāciju, Grieķiju un Portugāli, bet komisijai arī ir īpaši pienākumu. Ekvatoriālā eh, Gvinēja, viens no korupētākajiem režīmiem pasaulē, nolēma ieguldīt savu kapitālu Portugāles, eh, vienā no Portugāles bankām, eh, kas ir iekļauta, eh, pakļauta bailout programmai ar Portugāles nodokļu maksātāju naudu, un tas vienkārši nav iespējams. Eiropas komisija veic savu darbu, un ECB to neatļauj. Thank you, Mrs. Gomez, for your passionate. Paldies, Gomes kundze, par ļoti uh, kaismīgajām apsūdzībām. Jūs uzsvērāt šo pēdējo eh, rindiņu, bet eh, lieta tāda, ka mums ir ierobežots slēgs Dejonkungs. Lūdzu, jums nākamajam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī esmu pateicīga komisārai par prezentāciju. Es domāju, ka 2011. gadā Mums bija neformāla sanāksme par eh, virkni jautājumiem ar līdzīgi domājošiem eh, deputātiem, kur mēs eh, kopā un mums radās iespējas, ka jūs esat tiešām ļoti, jūs ļoti nopietni pieiet šim jautājumam. Un kā Anna Gomešs arī atminēja, ziņojums eh, tiešām ietver daudz interesanta materiāla. Jūs esat pārbaudījusi dažādu savotus. Un jāsaka, es tur daudz kļūdu vai problēmu nesaskatīju. Tā kā esmu priecīgs, ka mums ir eh, šāds ziņojums, un eh, tas pats par sevi ir svinēšanas vērts fakts. Man ir daži punkti, ko vēlējos minēt, un viens no tiem Drīzāk ir jautājums. Jūs sacījāt, ka sīkā korupcija vairs nav īsta problēma. Tāpat laikā jūs arī eh, sakāt, ka pieeja veselības aprūpē vai publiskiem pakalpojumiem joprojām ir problēma daudzās valstīs. Es te ne, nenosaukšu nevienu valsti vārdā, bet uh, jutos diezgan neveikli redzot dažus eh, no, teiksim, aptāvi rezultātiem, kur pilsoņi saka, ka viņiem regulāri jāmaksā par publiskiem pakalpojumiem, par valsts pakalpojumiem, pašvaldību pakalpojumiem, un tas nav pieņemami. Es saprotu, ka ir jākoncentrēs arī uz publisko iepirkumu, bet daudziem pilsoņiem, lūk, šī sīkā uh, korupcija ir uh, varbūt daudz sāpīgāks jautājums, daudz redzamāks, tā kā varbūt šeit vajadzētu norobežot šo izplatītākā, iz, norobežot šīs izplatītākās eh, korupcijas formas, kas, protams, pastāv publiskajā iepirkumā, bet arī šī ta sīkā korupcija, kurai ir pakļauta pilsoņi, kas tiem ir daudz svarīgāk, nu, arī to nedrīkst pazaudēt no redzesloka. Tālāk atradu ļoti maz materiāla Nu, neesmu gan izpētījis katru pielikumu, bet neatradu pārāk daudz e, šis te korupcijas no privātajā sfērā, no uzņēmumu uz uzņēmumu, piemēram. Nu, var jau būt, ka nav pārāk daudz instrumentu, lai varētu to realizēt, bet ir svarīgi e, atzīmēt, kad tas var notikt kādās situācijās, kad kāds uzņēmumā kontaktēs ar kādu citā uzņēmumā un tad viņi veids kaut kādas nelegālas savstarpējas darbības. Tad par, kā, tad par dažām citām lietām. 2011. gada beigto pasākumu sarakstā. Tur ir runa par ES institūcijām. Ja jūs vēlaties e, norādīt ES e, dalību valstīm, kas tām ir jādara, ir jāsakārto pašiem savu māju. Un, piemēram, lūk, ir šis gadījums ar septiņiem uh, parlamenta deputātiem, kas ir apsūdzēti par to, ka viņiem ir bijis interešu uh, konflikts. Uh, ir bijuši līdzīgi gadījumā arī aģentūrās, Eiropas komisijā, arī revīzijas palāta ir ieinteresēta šo jautājumu izskatīšanā. Tā kā vispirms es institūcijām pašām sevi jāskārto. Tā kā vajadzētu izstrādāt vēl kādu papildus ziņojumu par pašām ES institūcijām, īpaši saistībā arī ar dalībvalstīm, un sabiedrība to noteikti novērtētu. Uh, Tālāk jautājums par to, kāda ekonomiskā ietekme ir, to starp citu minēja arī Ana Gomeša, eh, korupcijai atsevišķās ES dalībvalstīs. Jūs minējāt, ka Grieķijā situācija nav uzlabojusies, bet darba grupa, kas darbojas pret korupciju, ir bijusi aktīva, tā ir bijusi trojkas iniciatīva, no nu, mans secinājums, un es to daudz maz paredzēju ka tik aprobežoti vai ierobežoti uz, nu, teiksim, uzdevumi vienai komisijai nevar šādu situāciju ātri izlabot. Bet, ja eh, korupcija sastāda piekto daļu tautsēmniecības, nu tad eh, tas nav tik vienkārši. Tā kā acīm redzot, tas ir tāds ilgtermiņa produkts, un mums ir grūti varbūt eh, tagad eh, risināt visas tās problēmas, kas ir izvirzītas ziņojumā, jo tuvojas vēlēšanas. Būtu labi, ja rezolūcija eh, tiktu nobalsota, bet marta sesijā ir milzīga konkurence par izskatāmo jautājumu skaitu. Jautājums ir, kā varbūt varētu šo jautājumu atkārtot, iekļaut nākamā parlamenta sasaukuma darba kārtībā, jo uh, mēs varbūt varētu to kaut kā noformēt rakstveidā, kaut ko daudz maz konkrētu, varbūt vēstules formā. Paldies, Kirkop kungs, lūdzu. Mums ir ierobežots laiks. Es atvainojos, ka nokavēju prezentāciju. Es vēlējos uh, pakavēties uh, varbūt pie tādiem marģināliem korupcijas gadījumiem. Uh, Piemēram, korupcijas kriminalizēšana ļoti bieži ir grūta. Es te runāju par kontrols mehānismiem, kāda pastāv dalību valstīs, un lūk šie jautājumi par interešu konfliktiem ļoti bieži mūs apsūdz, tā kā tas ir saistīts ar budžetiem un to, kā Eiropas kontekstā tiek ļaunprātīgi vai nepareizi izmantota nauda, vienmēr Eiropas institūšanas ir tās vainīgās, kas visu naudu iztērē. Uh, Un es, eh, piemēram, savā reģionā visu laiku mēģinu argumentēt, ka tas tā nebūtu nav, ka vairums naudas, par ko mēs te runājam, tiek iztērēts tieši dalībvalstīs. Un visapšaubāmākie, eh, varbūt, un visvairāk kritizējumie veidi, kā šī nauda tiek izlietota, faktiski attiec uz dalībvalstīm. Jautājums varbūt, ka komit reakcijai vajadzētu būt striktākai, lokalizējot problēmas. Pretējā gadījumā cilvēkiem vienmēr būs tāds viedoklis, proti eh, par spīti visam, ko dara komisija, lai cīnītos pret korupciju, lai to izskaustu, lai pastāvētu sokari apstāv kontrolēm, lai risinātu interešu konfliktus, vienmēr būs šīs te apsūdzības. Un tāpēc Mm, tas varētu varbūt palīdzēt. Mūsu valstī ir diezgan augsti cīņas ar korupciju standarti. Tomēr ir daudz vājo pušu, ja mēs runājam par mm, izplatīšanas sistēmām, eh, jo ir bijuši šie tie gadījumi, kad nauda kaut kur pazūd un tā tālāk. Tāpēc ir svarīgi, lai viss šīs lietas tiktu uh, konkretizēts, un es gribētu, lai komisija man apstiprina, ka tas ir izdarāms. Gijoms kundze vēl ātrāk, lai būtu laiks atbildē. Pāris vārdos, protams, skaitļi ir iespaidīgi, jūs jau tos minējat, taču vairāk kā, vairāk kārt jūs runājat arī par pilsoņu uztver, par to, ka viņi uztver, tas skaidrs ir atšķirības starp uztveri un īstenību, vismaz gribētos tā cerēt. Uh, Domājot par ziņojumu nākotnē, kā jūs domājat, attīstīsies kriteriji, lai zinātnis vai kaut kā citādi izmērītu šo atšķirību starp uh, uztveru un īstenot situāciju? Nu, katrā ziņā, lai Eiropa barometrā tas atainotos. Un otrkārt, ko jums varat pastāstīt par uh, to, kāda attīstība gaidām sadaļā par Eiropas Savienības iestādēm, vai ir paredzēts arī ziņojums par tām. Paldies, Brunsa kungs, lūdzu. Yes, your, your presentation... Jūsu uzstāšanās bija daudz visaptvarāšāk nekā korupcija Eiropas Savienības iestādēs. Vien te bija runa par ekonomiku un, un sabiedrību vispār, sabiedrību vispār. Vai jūs uh, uzskatīt, ka uh, korupciju, varētu būt pozitīvas, pozitīvi stimuli, vai tas drīzāk, lai kaut ko panāktu, vai tas varētu būt, kā piemēram, draudu izteikšana pret tiem cilvēkiem, kuru dzīvesveids, piemēram, viņam nenodrošina drošību. Cik lielā mērā valstis izmanto finansiālu stimulus, lai ietekmētu partijas, valdības vai uh, Eh, privāta personas. Bija gadījums apvienotā karalistē pirms desmit gadiem. Es nesaukšu mm, konkrēti, par ko bija runa, bet tajā gadījumā politiskais donors bija ar saikni ar tādu valsti, kas bija, kam bija strīdīgas attiecības ar saviem kaimiņiem. Un viņš bija sniedz finansējumu viss visiem kandidātiem augstākam amatam partijā. Es vienmēr esmu skatījis, ka politiskās korupcijas gadījumā cilvēku būtu atbalstījuši to cilvēku, uh, kurš ir sniedz šos līdzekļus, bet patiesībā šai gadījumā tā nebija. Lojaltāte piederēja tam, kurš vinēja. Un trešais jautājums, vai korupcija vismaz sākumā ir tik smalka, ka tā tik tikko ir manām. Tas, piemēram, varētu būt uzaicinājums uz kādu pasākumu, lišība un īpaši uzmanības izrādījuma nekā aizimogātas aploksnes. Varbūt, ka uh, visiem būtu jāgūst uh, tāda apmācība, kā atzīt arī šādus neuzskatumus korupcijas uh, e, radītājs. Man nekad nav nav tuvojušies ar šādiem piedāvājumiem, ar korupciju, taču man arī bija, ir tāds amats, ka varētu mēģināt. Nākošā runātē man jāizsakās pavisam īsi. Man tikai jautājums, ko vēlos uzdot. Pēc šlākumā vēlos pateikties komisārai Malstrēmai tikai par to, ka viņi ir mūsu viešņi šodien, par, par viņas nozīmīgo vogu, darbu, ko viņi ir paveikusi gatavot šo ziņojumu Esmu pārliecināta, ka daudzas dalībvalstis tagad lasa šo ziņojumu, gatavas veikt piezīmes. Bulgārija un Rumānija pirms ne jau daudziem gadiem ir, ir kļuvušas par dalībvalstīm, un tās tiek pakļauts pretkorupcijas mehānisma. Komisijas eh, ziņojums secina, ka korupcija nav tikai Bulgārija un Rumānija. Un līdz ar to es domāju, ka šis īpašais korupcijas uzraudzības mehānisms ir paveic savu uzdevumu. Tad kādi būs Eiropas pasākumi, lai risinātu korupcijas fenomenu visā Eiropā? Paldies, priekšsēdētājs. Es redzu, ka arī Maldera kungs vēlas izteikties, lūdzu. Paražājuši. Paldies priekšstādātāji. Man jāatvainojas. Nevaru pakomentēt ievadvārds, jo nebija klāt, taču esmu lasījis informāciju laikrakstos un var tikai uzteikt eh, komisijas centienus. Es domāju, šāda darbība ir jāveic katru gadu. Vēl viena, lai lietai pievērsās Rionga kungs, Eiropas iestādes netiek skatītas Šiet, ka te neredz uh, bomi pašā acīs, un tas ir mazliet apšaubāmi. Uh, Eiropas parlamentam ir grūti kontrolēt komisiju, bet komisija kontrolē parlamentu tās attiecības, tad diezgan sarežģīti, es domāju. Uh, sabiedrības interesēs nākt par labu, ja Eiropas iestādēs viss, lai visiem būtu vienādi noteikumi, tas attiektos arī Eiropas iestādēm. Paldies. Tagad eh, laiks atbildēji no komisārs Malstrēmas puses. Vēl mans komentārs. Jā, ka šis ziņojums ir ietekmējis vairākas Eiropas Savienības dalībvalsts labā saruna dēļ. Viena lieta ir vispārējais iespējas, kas neatbilst analīzes rezultātiem, proti, ka korupcija raksturo jaunās dalību valstis. Nē, tā nav, korupcija ir visur. Tā paplašinās. Un tā ir dziļi iesakņojusies mūsu sabiedrībā. Un risks, ja korupcija netiek pietiekoši nopietni apkarota, ir jāuzsver nopietni. Te nav runa par vienu vai citu valsti, bet par mums visiem. Protams, fakts ir arī tas, ka korupcijas uztvere, eh, tiek uztvers, ka korupcija ir pieaugusi arī apsvērumu, konkrēti apsvērumu dēļ, jo pilsoņi apzinās nevienlīdzību, kas valda, un e, tos upurs, kurš no viņiem sagaida. Krīzes, krīzes menedžmenta pārvaldītāji, krīzes pārvaldītāji. Un treškārt ir tāds pētījums, salīdzinoša analīze instrumentiem, kas ir dalībvalsts rīcībā, taču ar to nepietiek lai stātos pretī šim lielajam izaicinājumam. Tad kā mums vajadzētu būt novatoriski noskaņotiem un cik ļoti mums būtu jāuzdrošinās izveidot jauns instruments aizsargājot mūsu vērtības? Protams, daži instrumenti jau ir paredzēti, piemēram, ir runa par uh, Eiropas prokuratūru, uh, bet ir jābūt vienotiem standartiem, lai vienoti rīkotos šādu izaicinājumu gadījumā. Un tas attiec gan uz jauno komisiju, gan arī šo parlamentu jauno sasaukumu, kur nozīme būs vēl jau lielāka, atbildot uz mūsu pilsoņu bažām. Un pēc vēlēšanām 25. maijā parlamentam būs jābūt vēl tuvākiem pilsēņiem nekā agrāk. Malstrēms kundze. Vēlreiz liels paldies jums, jo jūs uh, mani ļoti atbalstījāt visā šajā procesā, saka, uh, gatavojot ziņojumu. Protams, ka šis ziņojums bija jāgatavo ātrāk, taču īstenībā bija ļoti grūti paveikt šo darbu. Mēs vēlējāmies nodrošināt īsto līdzsvaru, mēs nevēlējāmies šeit uh, runāt tikai par skandaloziem gadījumiem. Mēs gribējām arī saprast, ka katra valsts ir atšķirīga un ir arī sensitīva informācija, kas attiecas uz katru šo valsti. Protams, šis process prasīja laiku, bet tas mums arī daudz ko mācīja. Mēs jau tagad redzam, kāda tam ir ietekme. Esmu saņēmusi simtiem vēstuļu no atsevišķiem pilsoņiem kuri runā par dažādiem korupcijas gadījumiem, vēlas ar mani sazināties un vēlas to visu virzīt uz priekšu. Tāpat arī daudzas dalībvalstis ir ar mums kontaktējušās. Tās vēlas turpināt dialogu un, protams, arī um, vietējo parlamentu deputāti vēlas ar mums sazināties. Uzskatu, ka šis darbs būtu jāturpina uz priekšu un ir pienācis laiks uh, iesaistīties intensīvā dialogā. Mēs uh, varam rīkoties gan formāli, gan arī neformāli. Šī gada temats ir valsts iepirkums, iespējams, nākamgad tas varētu būt privātais sektors vai valsts sektors vai sīkā korupcija. Mēs gribējām izvēlēties tādu jomu, kur mums ir pietiekami daudz datu un kur mēs varam rīkoties pietiekami skaidri. Eiropas institūcijas ir eh, piemirstas, un jums ir pilnīga taisnība. Tām vajadzēja būt iekšā. Īstenībā mēs jau sākām gatavot nodaļu par šo tematu, taču izrādījās, ka mums ir ārkārtīgi grūti novērtēt pašiem sevi no komisijas puses. Tā būtu izrādījusies ļoti vāja nodaļa, jo mēs nebūtu varējuši sevi pietiekami labi izvērtēt. Mēs gribējāmies gribējām uh, vērtēt arī parlamentu un padomi. Iespējams, šeit varētu iesaistīt kādu institūciju no ārpuses, kas varētu mūs novērtēt. Šeit es gribētu dzirdēt jūsu domas par to, kā nodrošināt šādu pietiekami objektīvu analīzi. Ir skaidrs, ka arī Eiropas institūcijas nav tīras, arī šeit ir korupcija, un tieši tāpēc mums arī ir vajadzīga m, mm, labāka prakse un ieteikumi, kā rīkoties. Uh, Kā jūs varētu mani atbalstīt? Iespējams, ka jūs varētu rakstīt vēstules. Es saprotu, ka laika vairs nav atlicis mm, daudz. Iespējams, ka jūsu rezolūcija par Stokholmas procesu varētu būt kaut kas tāds, kas varētu dot stimulu gan jaunai komisijai, gan arī dalībvalstīm. Mēs pētām kontrols mehānismus, kuri dažkārt nedarbojas pietiekami labi attiecībā uz Eiropas Savienības līdzekļiem. Tas tiek pieminēts vairākās dalībvalstīs. valstīs. Gjomas kundze, jā, mēs pētām uztveres indeksus, dažkārt, protams, šie uztveres indeksi ir augstāki nekā reālā korupcija, jo pilsoņi vienkārši ir nokaitināti, viņiem e, nepatīk, kā rīkos pilsoņi, bet mēs arī uzdodam jautājumus pilsoņiem, vai jūs pats esat devis kukuli, vai jūs esat to redzējis pat savām acīm, kā tiek dots kukulis, un šeit dati iespējams ir daudz konkrētāki. Uh, Korupcija vienmēr parādās dažādās aptaujās, un cerams, ka arī nākamajā ziņojumā mēs varēsim balstīties uz reāliem datiem, kas tiek ņemti no reālām lietām, kas tiek skatītas tiesās. Definīcija, Bronsa kungs, ir eh, ļaunprātīga dienesta stāvokļa izmantošana privātām vajadzībām. Uh, Tā ir korupcijas definīcija, ko izmanto arī apvienotās nācijas. Tā ir ļoti plaša definīcija, bet tā ir pietiekami plaši arī akceptēta, tā skaitā akadēmiķu vidū. Mēs, protams, arī domājam par kukuļdošanu, lobēšanu, privāto politisko partiju finansēšanu. Daudzās valstīs šie jautājumi parādās. CBM mehānisms ir tāds paralēls mehānisms, es īsti nezinu, kad tam vajadzētu beigties, tas nav arī manā ziņā bet attiecībā uz korupciju ir vairākas lietas dalībvalstīs, kas mums būtu jāsalīdzina un no kurām mēs varētu arī mācīties un apmainīties ar pieredzi savā starpā. Kā jau es minēju, šis ir pirmais svarīgākais solis uz priekšu. Tuvākās nedēļas būs izšķirošas, tad mēs sapratīsim, kā rīkoties tālāk. Mēs šeit neliekam punktu, mums ir paredzēts otrs ziņojums, un mēs turpināsim izdarīt spiedienus dalību valstīm. Mēs par to spriedīsim arī iekšlietu ministru padomē tikai pēc pāris nedēļām. Esam jau sazinājušies ar daudzām dalību valstīm un parlamentiem, lai zinātu, kā šīs rekomendācijas tiks pildītas. Paldies priekšsēdētāji, ka uzaicinājāt mani iepazīstināt jūs ar šo ziņojumu, un es labprāt arī turpināšu dialogu ar šeit klātesošajiem deputātiem un arī ar citiem deputātiem. Lielas paldies, komisāra Malmstrēma! Šī, šis bija patiešām ļoti labs stāstījums par ziņojumu par korupciju visā Eiropā. Mēs eh, zinām, ka sekos arī turmākie soļi. Mums ir jāuzlabo pašreizējā situācija. Šie jautājumi kļūst arvien būtiskāki. Šeit ir runa ne tikai par analīzi, par korupcijas uztveri, mums ir jādomā arī par kopējiem standartiem, kas ir svarīgi visās institūcijās un visā Eiropas Savienībā. Cerams, mums izdosies eh, panākt pārmaiņas nākotnē. Mēs samazināsim korupcijas uztveri, tāpēc, ka mums būs eh, daudz labāka cīņa pret korupciju, līdz ar to mēs spēsim to samazināt. Paldies! Paldies, komisāra Malmstrēma! Es redzu, ka deputāti sāk ierasties zālē, lai sāktu balsot. Thank you. Ahora sí. Podemos suspender dos minutos. ¿Cuánto tiempo dura? There will be a recess. Uh, neliels pārtraukums, lai jūs varētu ieņemt vietas un sagatavoties balsojumam ar balsošanas kartēm. Pārtraukums 5 minūtes un tūlīt sāksim atkal darbu.

So, thank... Tātad, paldies. Vai esam gatavi? Lūdzu, sagatavojieties. Vai visiem ir eh, elektroniskās balsošanas kartes? Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Un tie, kas atrodas zālē, lūdzu, mēģiniet atrast vietu un Netrošņojiet. Balsojums nebūs vienkāršs. Līdz ar to mums būs vajadzīgs vairāk laika. Šodien mēs balsosim par uh, ziņojumu projektu. To ir sagatavojis mūsu kolēģis Klotis Morais. Ziņojums ir par ASV Nacionālās drošības aģentūras novērošanas programmu, novērošanas struktūrām dažādās dalībvalstīs un ietekmi uz Eiropas Savienības pilsoņu pamatiesībām un transatlantisko sadarbību tieslietu un iekšlietu jomā. Sāksim balsot. Kā parasti es augšu uh, grozījumu numurus. Pirmais kompromiss, kurš par? Pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss, kurš par? Pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss, kurš par? Pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss, kurš par? pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 142. grozījums, kurš par pret atturas šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. Manuprāt, tika pieņemts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Sociāldemokrātiem viens par daudz. Tagad viss ir kārtībā. Nobalsosim vēlreiz, kā izskatījās. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 25 pret 22 pieņemts. 3 atturējās. Jā, lūdzu. Vai jūs vēlaties izteikties? Mišela kungs. Es balsoju par, bet eh, mana balsošanas karta vēl nav atnesta, bet jebkurā gadījumā es biju par. Tātad vienā balss klāt. E? Eh? Tāda vēl viens eh, pozitīvs balsojums jāpieskaita krāni. Nu, rezultātas nemaina, saka priekšsēdētājs. So, we were voting. Tātad mēs balsojām par Sa tagad par sesto kompromisu. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad 151. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 152. Kurš par? Pret atturas noraidīts. 153. Jāpārbauda 152. Labi pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Sociāldemokrātiem viens par daudz. Tagad viss kārtībā. 20 pret 33 noraidīts. 152. Kurš par? Mēs atvainosim 53. 153. Kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. Jāpārbauda. Jūs vēlaties pārbaudīt? Tiešām? 153. pārbaudām. Beidzam balsot. 19 pret 33 norādīts. Septītais kompromiss, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Astotais kompromiss, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 157. grozījums, kurš par? Pret, atturas, norādīts. 158. kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Devītais kompromiss, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Desmitais kompromiss, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Trīs, divpadsmitais kompromiss, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Trīspadsmitais kompromiss, kurš par? pret atturas pieņems. 178. grozījums. Kurš par? Pret atturas noraidīts. 179. Kurš par? Pret atturas noraidīts. 180. Kurš par? Pret atturas, šķiet, ka noraidīts. Nu, pārbaudīsim. 180. Pārbaudām. 180. Kāds ir rezultāts? Viena par daudz sociāldemokrātiem. Tagad viss kārtībā. Beidzam balsot. 15 pār, 38 pret. 181 par. Pret atturas noraidīts. 182. par. Pret. Atturas pieņemts. Nejāpārbauda 182. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 185. Kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. 183. Kurš par? Pret. Nav skaidrs. Pārbaudīsim. 183. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Nebija skaidrs. Beidzam balsot. Trīsdesmit četri pret septiņpadsmit ļoti skaidrs. Lūdzu, celiet skaidrāk roku, lai var saprast. Savādāk es nezinu, vai jūs balsojat par vai pret. 14. kompromiss. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 15. kompromiss. Kurš par? 15. kompromiss, kurš par? Es redzu. Šeit ir jābalso vēl par pusi no grozījuma. 188. grozījuma pirmā daļā. Tātad tas ir ietilpsts 14. kompromisā. 188. grozījuma pirmā daļā. Mums ir jābalso par otro daļu, tātad 188. grozījumam. Kurš par? Pret. Atturas noraidīta. Tagad 15. kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 16. kompromiss. Balsojums pa daļām par pirmo daļu. Balsojam par pirmo daļu. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par? Pret atturas pieņemta. Jāpārbauda, labi, pārbaudīsim. 16. kompromisa otrā daļa. Trīsdesmit četri pret divdesmit trīs pieņemta. Tas nozīmē, ka mums tagad ir jābalso par 197. grozījumu un par 211. kas ir identiski grozījumi. Kurš par? Pret? atturas pieņemts. Tagad 17. kompromiss. Kurš par? Ko jūs gribat pārbaudīt? Maķiekundze, ko jūs gribat pārbaudīt? Labi. Labi, pārbaudīsim iepriekšējo balsojumu. Šie ir divi identiskie grozījumi, 197. un 211. Sākam balsot, beidzam balsot. 35 pret 22 pieņemts. Turpināsim strādāt 17. kompromiss, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 213. grozījums pret atturas pieņemts. 214. Kurš par? Pret. Atturas pieņems. 215. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 216. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 217. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 218. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 219. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 220. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 221. Kurš par? pret atturas pieņemts. Kompromiss 17a. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Astoņpadsmitais kompromiss. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Tagad 224. un 225. grozījums kopā. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 19. kompromiss, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 228. grozījums, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 20. kompromiss, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 21. kompromiss, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 21. kompromiss. Es atvainojos, 231. grozījums. To es palaidu garām. Tātad atpakaļ 231. grozījums. Balsojam par 231. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Tagad 232. Kurš par? pret atturas noraidīts. Atkal 21. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 236. kurš par pret atturas noraidīts. 237. kurš par pret atturas pieņemts. 22. kompromiss, jūs vēlaties pārbaudīt. Labi, pārbaudam 237. Pārbaudam. Sākam balsot. Tagad beidzam balsot. 32 pār 25 pret, viens atturējies, tāds pieņemts. Tagad 22. kompromiss, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 240. grozījums, kurš par? Pret, atturas, norādīts. 241. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 243. Kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. 242. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 246. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 245. Jā, jāpārbauda 246. Sākam balsot. Beidzam balsot. 24 pret 32 noraidīts. 245. Kurš par? Pret atturas noraidīts. 244. Kurš par? pret atturas norādīts 247. kurš par pret atturas norādīts 248. kurš par Tātad te bija runa par identiskiem grozījumiem. Līdz ar to mēs varam balsot par 251. Kurš par? Pret? Atturas norādīts. 249. Kurš par? Pret? Atturas norādīts. 250. kurš par pret atturas norādīts. 255. kurš par pret atturas norādīts. 259. kurš par pret atturas norādīts. 256. kurš par pret atturas norādīts. 258. kurš par pret atturas norādīts. 257. kurš par pret atturas norādīts. 260. kurš par pret atturas norādīts. 261. kurš par pret atturas norādīts. 263. kurš par pret atturas norādīts. 262. kurš par pret atturas noraidīts. 264. kurš par? Pret atturas pieņemts. 265. kurš par? Pret atturas pieņemts. 23. kompromiss kurš par? Pret atturas pieņemts. 269. kurš par? Pret atturas pieņemts. 270. kurš par? jāpārbauda 269. Jūs gribat pārbaudīt, vai kāds gribēja pārbaudīt? Tiešām? Labi. 269. Pārbaudam tagad. Sākam balsot 269. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 33 pret 25 pieņemts. 270. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 271. Kurš par? Pret. Nav skaidrs. Jāpārbauda. 271. Sākam balsot. Beidzam balsot. 28 pret 27. Tiešām ļoti tūs balsojums, bet jebkurā gadījumā pieņemts. 272. Kurš par? Pret. Atturas norādīts. 24. kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 282. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 277. Kurš par? Vai tad es to nepieminēju? Es atvainojos. 277. Tātad balsojam par 277. Kurš par? Pret? Nav skaidrs. Balsojam par 277. elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Divdesmit pieci pret trīsdesmit divi norādīts. Tagad 279. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 280. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 281. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 283. bija atsaukts. 284. kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 285. kurš par? Vai es vēlaties pārbaudīt? 284. Pārbaudam 284. Sākam balsot. Beidzam balsot. 32 par 26 pieņemts. 285. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 288. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 287. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 25. kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 26. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 302. kurš par pret atturas pieņemts. Es atvainojos, norādīts. Norādīts. 303. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 27. kompromiss, kurš par? Pret atturas pieņemts. 28. kompromiss, kurš par? Pret atturas pieņemts. 315. kurš par? Pret atturas noraidīts. 29. kompromiss, kurš par? Pret atturas pieņemts. 322. grozījums, kurš par? pret atturas norādīts. 323. grozījums, kurš par pret atturas norādīts. 324. kurš par pret atturas norādīts. 325. kurš par jāpārbauda. 324. Sākam balsot. Beidzam balsot. 25 pret 32 noraidīts. 328. Kurš par? Es atvainojos. 325. Kurš par? Pret atturas norādīts. 328. Kurš par? Pret atturas noraidīts. 30. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 330. kurš par pret atturas noraidīts. 331. kurš par pret atturas noraidīts. 332. kurš par pret atturas pieņemts. 303, nē, es atvainojos, noraidīts, noraidīts. 333, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 334, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 338, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Noraidīts. Jūs gribat pārbaudīt? Gribat? Labi. Pārbaudam 338. Sākam balsot. Beidzam balsot. 35 pret 21 noraidīts. Tagad 335. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 337. Kurš par? Pret. Anturas. Norādīts. 31. kompromiss. Kurš par? Pret. Anturas. Pieņemts. 340. Kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. 341. Kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. 32. kompromiss, kurš par? Pret atturas pieņemts. 33. kompromiss, kurš par? Jūs gribat pārbaudīt kompromisu? Nu, labi. Matjē kundze. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. 32. kompromiss. 32. kompromiss, pārbaudam to elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 32 pret 25 pieņemts. Tagad 33. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 354. kurš par pret atturas noraidīts. 355. kurš par pret pret, atturas, noraidīts. 34. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 35. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 367. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 369. 368. Pirmais bija pieņemts. Līdz ar to tas atkrīt. 368. 368. grozījums. Kurš par? Against. Pret atturas pieņemts. 369 par. Pret atturas noraidīts. 370 par. Pārbaudām elektroniski. Elektroniski pārbaudām, sākam balsot. Trīsimt septiņdesmit deviņi beidzam balsot. 36 pār 21 pret. Priekšsēdētājs saka noraidīts, pēc tam sev labo un saka, ka pieņemts. 371. Atkrīt. Trīsimt septiņdesmitais par. Pret. Atturs. Pieņemts. 371. Favor. 371. Atkrīt. 36. kompromiss par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 38. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 39. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 40. par, pret, atturas, pieņemts. 403. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 41. par, pret pret atturas pieņemts. 421. par pret atturas. Nu, nebija skaidrs. Vēlreiz 421. par pret atturas. Šķiet, ka pieņemts, bet mēs pārbaudīsim. 421. Šķiet, ka pieņemts. Pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 422 par. Pret. Atturas pieņemts. 423 par pret atturas pieņemts, 424 par, pret atturas pieņemts, 42. kompromiss par, pret atturas pieņemts, 383 par, pret atturas pieņemts, 429 par, pret atturas noraidīts, 430 par, pret pret atturas pieņemts 431 par pret atturas pieņemts 432 par pret atturas noraidīts 43. kompromiss par pret atturas pieņemts 44. kompromiss par pret pret atturas pieņemts. 45. par pret atturas pieņemts. Tagad 442. grozījums par pret atturas pieņemts. 46. kompromiss par pret atturas pieņemts. 47. kompromiss par pret atturas pieņemts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 atturas noraidīts, 553 par pret atturas noraidīts, 554 par pret atturas noraidīts, 48. kompromiss par pret atturas pieņemts. 49. balsojums pa daļām. Pirmā daļa par pret, atturas pieņemts, otrā daļa par pret, atturas pieņemts. Tālāk 460. saka priekšsēdētājs, pēc tam sevi labo un saka, ka nē, ka 468. par pret, atturs pieņemts. Kompromis 50 par. Nē, šeit balsojums pa daļām. Trijās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturs. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Nu, nebija īsti skaidrs. Pārbaudīsim otrā daļa, pārbaudam elektroniski. Vai arī celiet Tātad otrā daļa pārbaudam elektroniski. Now closed. 23 against. 23 pār 34 pret, tā kā lūdzu celiet rokas. Par pret atturs noraidīts. Tālāk.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 Pārbaudam elektroniski. Tāda 400, nē, 477. pārbaudam elektroniski. Now is closed. Beidzam balsot. 34 pret 24 pieņemts. Tātad 52. kompromiss par pret atturas pieņemts. 53. kompromiss par pret atturas pieņemts. 482 par pret atturas noraidīts. Kompromiss 54 par pret atturas pieņemts. 486 grozījums par pret atturas pieņemts.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 atturas noraidīts. 491 par pret atturas noraidīts. 492. Tā 92, 93, 94. Tātad 92, 93 identiski. Balsojam kopā par pret atturas noraidīts. 494 par pret atturas noraidīts. 495 par pret atturas noraidīts. 496 par vēlties pārbaudīt kuru? 40, 440, 494 vai kur? Pārbaudām 495. Sākam balsot elektroniski par 495. Beidzam balsot. Divdesmit divi pār trīsdesmit četri pret noraidīts. 496. par pret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 Pieņemts. 56. kompromiss par, pret aturs pieņemts. 507. grozījums par, pret aturs noraidīts. 508. par, pret aturs noraidīts. 57. par, pret aturs pieņemts. Vēlties pārbaudīt 55. kompromisu pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 37 pār 20 pret pieņemts. Tālāk 512, 513, kas par pret atturas noraidīts. 514. par pret. Nebija skaidrs, pārbaudam elektroniski. Sākam balsot par 514. Beidzam balsot. 36 pār 21 pret. Nu, tagad viss skaidrs. Tālāk 515, 516 identiski balsojam kopā. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 58. kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 518. par. Pret. Atturas noraidīts. 519. par pret atturas noraidīts. 520. par pret atturas noraidīts. 521. par pret atturas pieņemts. Un tagad balsojam par atsauču un apsvērumu daļu. Eh, pirmais grozījums par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. 20. grozījums par pret atturas noraidīts. 63. kompromiss par pret atturas pieņemts. 25. par pret atturas noraidīts. 64. par pārbaudīt vēlties. 25. gribat pārbaudīt, labi pārbaudam 25. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 24 pār 3, 2 pret noraidīts, 64. kompromiss par pret atturs pieņemts, 28. grozījums par pret atturs noraidīts, 29. par pret pret, atturas, noraidīts. 30. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 31. par, pret, noraidīts. Bet lūdzu, celiet rokas. Visi esam noguruši, bet jūs neceļat rokas. Man vienkārši nāks izdarīt pieņēmumus. 65. kompromiss par pret atturs pieņemts. 33. par pret atturs noraidīts. 35. par pret atturs noraidīts. 34. par pret pret, atturas pieņemts. 36. par, pret, atturas noraidīts. 37. par, pret, atturas noraidīts. 40. par, pret, atturas noraidīts. 41. par, pret, atturas pieņemts. 66. kompromiss par, pret, atturas Pieņemts. Četrdesmit sastais grozījums par. Tātad par 44. un 45. taču nebija jābalso, tie atkrīt. Nē, joprojām par tiem ir jābalso. 44. 45. identiski. Kas par? Pret? atturas noraidīts. Nu, pārbaudam. Pārbaudam 44. 45. Wrong. <laughs> you got me wrong. You... Klotu mani pārprati. Redzu koordinātora roku, kas ir pacelta, tā tad jā. Eh, SND grupā viens balsotājs par daudz. Šķiet, ka pieņemts. Tālāk 46. par. Pret. Nu, nav skaidrs. Izskatās, ka pieņemts, bet Pārbaudīsim, esam noguruši, bet lūdzu saliet rokas 46. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Trīsdesmit par divdesmit seši pret pieņemts. Tātad 47. par pret atturs pieņemts. 48. par pret atturas noraidīt 49 par pret atturas pieņemts. 50. ir tehnisks labojums, 51. par pret atturas pieņemts. Kompromiss 67 par pret atturas pieņemts. 56. par pret atturas pieņemts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 pret atturas noraidīts. 62. par pret atturas noraidīts. 63. Tātad gribat pārbaudīt 62. lūdzu. Lūdzu, celiet rokas, citādi grūti ir redzēt. Es parasti orientējos pēc koordinatoriem un deputātu kritiskās masas. Tā tad 62. Is it okay? Now, 33 against 23. 33 pār 23 pret. Pieņemts. Tātad 63 par. Pret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 pret atturas pieņemts 69. kompromiss par pret atturas pieņemts 72. grozījums par pret atturas noraidīts 73. par pret atturas pieņemts 74. par Šķiet, ka jāpārbauda 73. pārbaudam elektroniski. Pārbaudām, sākam balsot. Now closed. Beidzam. Nu, redzat, noraidīts pilnīgi skaidri. Yeah, yeah, I know. 74. 74 par. Pret. Nu, ja sociāls un demokrāts skaidri tur, tur to nenorāda, man grūti pateikt. Tātad balsojam par 74 pār 74. pār. Tagad redzu pret. Pieņemts. 75. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 76. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 77. par. Pret. Atturas pieņemts 78. par pret atturas pieņemts 79. par pret, nu, jāpārbauda, tomēr 78. pārbaudam, sākam balsot. Beidzam. Beidzam balsot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 Nā, nebija skaidri redzams. 81. pārbaudām elektroniski. Beidzam. Thirty-three against twenty-five. 33 pār 25 pret, 82 pār, pret, atturas, pieņemts, 83 pār, pret atturas, pieņemts, 84 pār pret 84. par pret atturas pieņemts. 85. par komentāri no zāles mēs nedzirdam, diemžēl. Priekšsēdājais pārjautā, kuri e, grozījumi tad jāpārbauda vēlreiz elektroniski. Labi, pārbaudam 83. Balsojam elektroniski par 83. Sākam balsot, beidzam balsot. That is okay. Now closed. 34. 35 pār 23 pret pieņemts. 84 par. Tā tad pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Now closed. Beidzam. Tieši tāpat pieņemts. 85. par pret. Nu, kā ar S un D grupu par, ja? Tā tad tālāk 86. Par. Pret. Atturs noraidīts. 87. par. Pret. Atturas pieņemts. 88. par. Pret. Atturas noraidīts. 89. par. Pret. Atturas pieņemts. 90. par. Pret. Atturas pieņemts Noraidīts. 91. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 92. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 93. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 94. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 95. Eh, par Iepriekšējais tika pieņemts, jums šķiet, ka noraidīts. Nē, nē, bija pieņemts, es atvainojos, es pārteicos sev labo priekšsēdētājs. Čekin, čekin, čekin. Gribam pārbaudīt, nu pārbaudām 94. sākam balsot. Nu bija taču pieņemts. Tātad 42 pār 50 pret, 95 par. pret. Pārbaudām 95. elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. 28 par, 26 pret pieņemts, 96 par. Pret. Atturs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 pret atturas pieņemts 103 par, pret atturas pieņemts 104 par, pret atturas pieņemts 72. kompromiss par, pret atturas pieņemts 73. kompromiss par, pret atturas pieņemts. Gandrīz esam beiguši, bet vēl drusciņi 74. kompromiss par, pret atturs pieņemts. Tālāk 117. grozījums par pret atturs noraidīts. 118. grozījums par pret atturs pieņemts. 119. grozījums par pret atturs pieņemts. 120 par pret atturs atturas pieņemts, un tagad balsojam par visu tekstu ar grozījumiem. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Nav klaust. Beidzam balsot. Beidzam balsot 33 par 7 pret 17 atturējušies, tā kā ziņojums pieņemts. Paldies un apsveicam Morājas kungu. Bet mēs jau neesam vēl beiguši. Mums joprojām ir jāturpina balsot. Tiesu iestāžu darbības novērtējums krimināla tiesību jomā un tiesiskums. Lūdzu, nedodieties prom, mums vēl ir viens balsojums. The room, we still have a vote to go. Please. Those defecting the vote, do it in silence. Tie, kas dodas prom no balsošanas, lūdzu, dariet to klusiņam. Please. please. Let's, let's try to make it, okay? We're gonna get started. Lūdzu, balsosim. Tūlīt pat. Lūdzu, klusumu. Concentrate. Voting. Okay, we get started. Amendment 30. 37. grozījums. Kas par? Pret. Atturs norādīts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Grozījums numur mirklīti, saka priekšsēdētājs. Tagad jūri trīs. Kas par pret atturas noraidīts? Amendment 47. 47 par pret atturas noraidīts. 48 par, pret, atturas, noraidīts. 49. ir atsaukts, 50. par, pret, atturas, pieņemts. 51 par, pret, atturas, pieņemts. 52. Atsauks 53 par. Gangst Ar... Pret atturas noraidīts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss ir dalīto balsojumu. Pirmā daļa. Kas par? Pret atturas pieņemts otrā daļa par. Pret atturas pieņemts trešā daļa par. Against pret, atturas pieņems. Labi, pārbaudīsim trešo daļu. Trešais kompromiss trešo daļu. Spriežot pēc paceltiem rokām, man bija jādomā, ka tas tik pieņems, bet nu labi, pārbaudīsim. No. The vote is closed. Third part of compromise 3. Beidzam balsot par trešā kompromisa trešo daļu. Labi. Tagad pavisam droši beidzam balsot. 30 8 pret, 12 par, tad noraidīts. Here. Tātad trešā kompromiss, trešā daļa noraidīts. Ceturtais kompromiss, kas par? Against. Pret atturas pieņems. 72 par. Pret atturas noraidīts. 69 eh, un 70 ir vienādi. Kas par? pret atturas pieņemts. 72. par pret atturas. Pārbaudīsim. Spēku samārs bija līdzīgs, taču iespējams, ka. Kā pareizi to neredzēju. Gana daudz roku nebija pacelts. 69. 70. ir identiski. Es atvainojos ar priekšstādātais. 72. grozījums. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Nav closed. Beidzam balsot. 31 par 28 pret tā pieņemts. Juri 5. Ak tā. 73. saka priekšstādātais. Kas par? Against. Pret. Atturas. Noraidīts. Jūri 5 par. Pret. 73. Check. Labi, pārbaudīsim 73. grozījumu. Sākam balsot. Now closed. Beidzam balsot. Forty-eight again. 48 pret, 4 pārstāvēt viennozīmīgi noraidīts. Jūri 5, kas par pret atturas noraidīts. Jūri 6 par pret atturas noraidīts. Tagad ievilkumi un apsvērum pirmais grozījums par pret atturas pieņems. Jūri 1 pret atturas noraidīts. Jūri 2 par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim Jūri 2. Lūdzu. Jūri 2. Let's check on Jūri 2, ok? Checking. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Beidzam balsot.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 pret nav viennozīmīgi skaidrs. Sestais grozījums. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Klaust. Beidzam balsot. Nu, skaidrs, ka viņš nosaka paceltās rokas. Septītais grozījums. Par. Pret atturas pieņemts. Astotais grozījums par pret atturas pieņems. Devītais par pret atturas pieņems. Desmitais par pret atturas pieņems. Astotais kompromiss par pret atturas pieņems. Piecpadsmitais grozījums par pret pret atturas pieņemts 16. Gribat pārbaudīt 15. lūdzu. Sākam balsot par 15. 15. Vote is open. Now closed. Beidzam balsot. 33 par 18 pret pieņems. 16. par. Against. Pret. Atturas pieņems. Piektais kompromiss. Labi, pārbaudīsim 16. lūdzu. Sākam balsot. Nav closed. Beidzam balsot. Trīsdesmit četri par, septiņas pret pieņemts. Piektais kompromiss par. Pret. Abstentions adopted. Now it goes to recital atturas pieņemts, tagad apsvaram, nē, atvainojas priekšsēdētājs 22. kas par, pret, atturas noraidīts, 23. par, pret, atturas noraidīts, 24. par, pret, atturas noraidīts, 25. par, pret, atturas pieņemts, 6. kompromiss par, pret, atturas pieņemts, 29. par, pret, pret, atturas pieņems. 30. par, pret, atturas noraidīts. 31. par. 30. Jūs vēlaties pārbaudīt 30. Labi. Balsosim elektroniski par 30. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. 31. Kas par? Pret. Atturas pieņems. 32. Par. Pret. Atturas pieņems. 7. Kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. Jūri. E. Kas par? Pret. Atturas radīts. Jūri F par. Gengst. Pret. Atturas noraidīts. 36. par. Pret. Atturas pieņemts. Juricē par. Pret. Atturas noraidīts. Juri D. par. Pret atturas norēdīts. Tagad grozītais teksts kopumā. Balsosim elektroniski. Effective now. Sākam balsot. Now it's okay. What do we have? Kāds ir rezultāts? Jautā priekšsēdētājs. The vote is closed. Beidzam balsot. 34 par, 16 pret, 1 deputāts atturējās. Tātad jums ir izdevies Gonces kundze apsveic. Paldies! Well, do we have a way to go? Kas mums vēl darāms ir, jautā priekšsēdētājs. It's over. It's over for... It's... Šodien darbus. Šodienas darba kārtība ir izsmelta, atsāksim darbu, rīt pulksim deviņos. Paldies visiem! Paldies. Yes, no, there is. Sorry, I'm sorry. I'm sorry. There... Es atveju, saka priekšsādātājs. Vēl ir viens darba kārtības punkts. Gonces kundze referenti. Lībe komitejas locekļi ir aicināti palikt telpā jo Gons, Gonsas kundze uzrunās Lībe par konkrētu tematu, tas daudz laika neaizņems. Gonsas kundze, vārds jums. Jo, eh, okay, I'm really sorry that I... Es tiešām atvainojos, ka man jūs vēl uz divām minūtēm jāizskavē. Ir runa par atzinumu, par kur pieņēma lēmumu pašā pēdējā brīdī. Please, colleagues in the room. Colleagues... Priekšsēdētājs kolēģi, lūdzu izrādiet zināmu cieņu pret referenti. Paldies. Referenti turpina. Paldies par jūsu atbalstu, priekšsēdētāj kungs. Budžeta komiteja pieņēma lēmumu, ka viņi vēlas izstrādāt ziņojumu par no daudzgad finanšu schēmas gūtajām mācībām. Tā kā mēs piedalāmies sarunās par visiem tematiem, tad arī ir, mums ir iespējas sniegt savu atzinumu pašā pēdējā brīdī. Atkal ir tad liels uh, laika trūkums, tā, tā ar vienu ir, kad mums kaut kas jādara ar savā dzimu pēdējā brīdī. Tātad kolēģi, kas piedalījās sarunās par daudzgad finanšu schēmu, tika aicināti sniegt savā dzinumu. No vienas puses mēs atzīstam paveikto darbu, ko īstenoja uh, eh, referente attiecīgajos fondos. Mēs domājam, tāpēc bija sarežģīti Visi runāja par to, ka bija ļoti grūti vadīt sarunas par budžetu, nezinot galīgos summas. Grūti bija runāt par eh, saturu, ja nebija zināms, kāda bija konkrēt, konkrētie skaitļi. Un tā kā mēs bijām ļoti iesaistīti šai sarunās, vēlamies arī pieminēt konstruktīvos noteikumus. Uh, Uh, ar prezidentūru un komisiju par just fondiem, taču par hump fondiem bija tāds kā, uh, tāda kā vienošanās pēc noklusēšanas, ka padom neņem vērā parlamenta uh, atzinumu. Ļoti ilgs laiks pagāja, līdz mēs atšķirām šos fondus. Lībe komiteja vēlējās iesaistīties, izvērtējot un pāraugot fondus. Uh, Mēs arī minējam deleģētos aktus programmēšanas lēmumiem. To priekšlikumu nepieņem citas institūcijas, līdz ar to Eiropas parlamentam nav uz izskatīšanas iespēja, tā kā mūsu manevra telpa ir ļoti ierobežota. Mēs vēlamies minēt grozījumā to, ka mudinām komisiju bez aizkavēšanās publicēt uh, savu informāciju, lai eh, pilsoniskās sabiedrības eh, aktīvi, aktīvisti jau tagad var sekt savas izmaksas, lai viņiem nav jāgaida nākošais periods. Ir tikai viens priekšlikums. Varam strādāt ar grozījumiem tikai angļu valodā, citādi neizdosies šo tematu noslēgt, jo grozījumi iesniegšanas termiņš vispēdējais brīvis ir 18. februārs, tā jau ir nākoša otrdiena Citādi mēs nevaram sniegt savu ieguldījumu bals, budžeta komitejas balsojumu. Es tiešām atvainojos par to. Es arī gribēju sniegt savu ieguldījumu šai ziņā pēc iespējas lielākā apjomā. Priekšsēdētājs lūdzu esiet tik mīļi, kolēģi uzstājas un jūs te runājat telpā. Iedomājieties, ka jūs paši uzstātos, vai jums patiktu, ja pārējie trokšņojums apkārt. Lūdzu, koncentrējieties. Paldies! priekšsēdē. Šķiet, ka šis temats nav tik aizraujošs kā Nacionālās drošības aģentūras ASV temats, taču ir tomēr iespēja šo un to mācīties no šī procesa, vadot sarunas par daudzgad finanšu schēmu, tā kā līdzekļi nav daudz, tad temats nav tikai aizraujoši. Taču tiešām liels paldies par jūsu ieguldījumu, mēģinājumu iekļaut dažādo tematu sarunu vadītāju atziņumus. Tiešām atvainojos, bet nav citi veidi, kā mēs varētu uh, sniegt savu ieguldījumu, kā tikai līdz 18. februārim, tātad tikai nākošu otrdien, turklāt tikai angļu valodā es atvainojos, saka Gansas kundze. Paldies par jūsu prezentāciju, saka priekšsēdētā, priekšsēdētājs. Jā, kāds vēlas piedalīties debatēs vai pa kaut ko pakomentēt, uzdot jautājumu, tad lūdzu. Jā, lūdzu, jums ir iespēja to darīt. Lūdzu, Marinesku kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, atzinums ir ļoti labs. Taču es domāju, te būtu jāpieņem, jāpiemin dažas vispārējas lietas, jo diskusijās par daudzgad finanšu schēmu manā skatījumā parlaments netika iesaistīts, tāpēc, ka par summām tika pieņems lēmums Eiropadomē, un mums atlika tikai teikt jā vai nē, tas ir viss, tādi ir noteikumi. Taču mēs varam darīt ko vairāk, tad ja mēs katru sadaļu Eiropas politiku par koplēmumu skatām atsevišķi, tā skatā arī iekšlietās, veidojot budžetu no lejas uz augšu, nevis no augšas uz leju. Tas varētu būt risinājums, un tas ir parasts veids, kā tiek veidots budžets. Nemēģinot uh, uzspiest kaut kādu vēlmju sārakstu, taču analizējot, izpētot visas Eiropas politikas, izdarot secinājumus, kas ir vajadzīgs, lai šīs politikas īstenotas. Tāds ir mans ieguldījums, ja to tā varētu saukt. Priekšsēdētājs vai piekrīti tam Gonskundze? Jā. Pilnīgi piekrīt arī Lambertas kundze vēlas izteikties. Esmu gatava sniegt informāciju par to, bet arī varu pagaidīt nākošo jautājumu. Lamberskots. Jā, arī mūsu mm, grupa nepārprotam var piekrist šī atzinuma virzībai. Mums, protams, ir pāris grozījumi, kurus gribētu iekļaut par uh, Eh, pozīcijām sarunās. Taču es piekrītu tam, kas tika sacīts, ka parlaments patiesībā nevarēja īstenot pilnvērtīgu lomu šai sarunās, kas mums patiesībā piederētos. Tātad būsim lūdzu stiprāki. Tā tiešām ir taisnība, ka bija tā kā bija. Te ir runa par Eiropas parlamentu paša iekšējo koordināciju. Par to ir vērts nākošais padomēt jo parlaments šad tad nevienmēr gāja vienotā virzienā. Paldies. Just, just, just. Lonces kundze, pārsteigumi no manas puses. Ir eh, ļoti drīz termiņš, taču būtu gatavies eh, saņemt eh, jūsu grozījumu, arī Marinesku un Lambertas kundzes grozījumus. Esmu gatava izteikties vēl kritiskāk, taču mēs varam to nosūtīt kā savu ieguldījumu no budžeta komitejas. Budžeta komiteja arī ir kritis noskaņot šo pašu apsvērumu dēļ. Mēs mēģinām būt pozitīvi noskaņot, zināmā mērā, īpaši attiecībā uz mūsu tematiem, nevis uz hum tematiem jo hm, temats manā skatījumā bija ārkārtīgi sarežģīti un vispār netika ņemts vērā parlamentu viedoklis. Tātad lūdzu būsim kritiskāk noskaņoti un labprāt iekļaušu jūs grozījumus. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir otrdien, 18. februāris. Tas nozīmē to, ka mums ir atlikuši tikai divas darba dienas, es atvainojos. Mm, citādi vispār nav variantu. Paldies, priekšstādātājs saka. Paldies par uh, atzinuma projektu prezentāciju. Mums izdevās izietam cauri ātri. Tātad šodienas darbs ir beidzies. Tiksimies rīt pulksten deviņos. Paldies!